Ocupen sus asientos, señorías. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, sāksim darbu. Dāmas un kungi, priekšsēdētājiem ir paziņojums, līdz ar to klausamies uzmanīgi. Kā jūs noteikti zināt, šodien ir uh, Beļģijas valsts svētki. Šodien ir diena, kad. Mundial, por este... Šodien ir pamiera diena, un uh, mēs uh, atceramies visus tos, kas ir zaudējuši savu dzīvību pirmajā, otrajā uh, pasaules karā. Un tagad ir uh, klusuma brīdis, vienas minūtes garumā. At atcerēsimies tos eiropiešus, kas zaudējuši savu dzīvību šajā konfliktā. Muchas gracias, señorías. El acta de la sesión de ayer ya está disponible. Uh, vakardienas sanāksmes protokols ir gatavs. Ja nebūs nekāda protestē komentāra, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Un tagad ir laiks balsot. Sākam vispirms par materas kundzi ziņu.